pantu, un jūs arī varēsiet ar šo likumdošanas aktu nosaukumiem iepazīties šīs sēdes protokolā. Priekšsēdētāju konferencē pieņemtais lēmums uh, saskaņā ar 149. reglamenta pantu uh, ir tāda pieņem šī darba kārtība, jūs ar to varat iepazīties. Apvienoto kreiso grupa ir um, iesniegusi priekšlikumu par trešdienas darba kārtību, bet ja mēs runājam par pirmdienu, vai uh, kāds kolēģis vēlas kaut ko grozīt darba kārtībā? Nē, par otrdienu? Nē. Un trešdienas darba kārtībai goja politiskā grupa ir piedāvājusi uh, debates ar mutisko jautājumu uh, Japānas lēmums uh, vaļu medībām 2015. 2016. gada sezonā. Viņi vēlas debates noslēgt ar rezolūciju, par kuru varētu balsot jūlija plenāra sesijā. Un tagad es došu vāru Hāzekamp kundzei no goja grupas, lai atbalstītu šo priekšlikumu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Es gribētu jums lūgt mm, šai, šim mutiskajam jautājumam uh, arī pievienot rezolūciju, par kuru mēs varētu nobalsot jūlija plenārs sēdē. Turpmāko gadu laikā Japānā ir plānots med, nomedīt apmēram 4000 vaļu, uh, tos nogalināt, noslaktēt, nu kā jūs uh, sauciet, kā to vēlaties. Bet jāsaka, ka vaļi ir svarīga mūsu okeāna akvakultūras sastāvdaļa. Un uh, jāsaka, arī daudzas citas zīves, arī haizīves cieš no šādām liela apmēra mazī medībām, un vaļi ir lielākie zīdītāji uz planētu planētas un viņus apdrauda arī izmiršana. 86. gadā jau tika pieņemta konvencija pret vaļu medībām, bet Japāna uz to visu vienkārši noraugās no augšas, viņiem uz to ir uzspļaut. Un jāsaka, ka viņi turpina medīt uz izmiršanas robežas esošos vaļus. Mums pret to ir jācīnās. Es ceru, ka jūs man atbalstīsiet. Vai kāds vēlētos atbalstīt Hāzekumpas kundzes iedzīvo ierosinājumu? Lamberta kungs. Priekšsēdētāji, mūsu grupa atbalsta šo priekšlikumu un kolēģi pietiekam labi atspoguļoja, ka tā uh, Tie ir dzīvnieki, kas patiešām uh, ir uz izmiršanas robežas, uh, lielākie zīdītāji pasaulē, un tieši tādēļ mums parlamentā nevajadzētu arī aizmirst biodiversitāti. Paldies! Vai kāds vēlētos izteikties pret priekšlikumu? Nē? Labi. Tad balsosim. Personālais balsojums. Par Hāzekumpas kundzes uh, priekšlikumu tagad balsosim. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai kāds uh, nav paspējis nobalsot? Frage nochmal, haben alle. Kolēģi, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Der Antrag ist angenommen. Priekšlikums pieņemts. E par ceturtdienas darba kārtību ETP grupa ir eh, piedāvājusi debates par cilvēku tiesību, demokrātijas un eh, tiesiskuma pārkāpumiem eh, pārcelt no rīta cēliena uz pēcpusdienas darba kārtību. Prēdiskungs vēlas to pamatot, lūdzu. Lielas paldies priekšādētāji. Tā ir, eh, tas ir lūgums, ka izsakām nu ne jau pirmo reizi, vai iemesls ir tieši tāds pats. Vienkārši parlaments ir izteicies par cilvēku tiesību jautājumiem, parasti tas ir ceturtdienas pēcpusdienās. Bet tagad, lūk, situācija mainīta, kārtība mainīta, un mēs īsti nesaprotam, uh, kā tas nākas, ka tagad šīs debatas ir no rīta un savukārt citas debatas, tad pēc tam seko pēcpusdienā šo steidzamības un cilvēktiesību jautājumu apspriešanas eh, laikā. Mēs vienkārši vēlamies atgriezties pie iepriekšējās kārtības, tā kā tas bijis iepriekš. Paldies! Paldies, vai kāds vēlas atbalstīt predes kunga priekšlikumu izteikties par to, vai kāds vēlas izteikties pret? Labi, balsosim! Lūdzu, ja esat par predes kunga priekšlikumu, celiet roku. Pret. Atturas. Noraidīts. Es domāju, nav nepieciešams pārbaudīt. Jāgūt. Labi, sākām balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. kolēģi, 96 par 205 pret. Es domāju, nu jā, visai niecīgs balsu pārsvars. Līdz ar to esam nolēmuši šīs uh, nedēļas programmu. Un tagad būs komisijas paziņojumi par ANO augsta līmeņa sanāksmi veltītu aids. Lūdzu, Andriu Kaitis kungs.